suis obligée de faire la police. <laughs> Man būs tagad kā inspektoram jāuzvedz kolēģi. Lūdzu, atgriezieties atpakaļ savās vietās. Mūsu darbs turpinās. Esam gan nedaudz iekavējuši un es gribu eh, no visas sirds atvainoties Krūmam Gārkova kungam. Viņam pēc mirkļa došu vārdu. Un izskatās, ka tagad eh, tiek runāts arī tieši plenārsēdē par to, eh, un ir kolēģi, kam tagad ir jādodas uz plenārsēžu zāli, lai dzirdētu arī, ko saka Katarina Kiničī pirms jums dot vārdu, gribēju kolēģiem atgādināt, kā mēs uh, rīkosim 21. martā sēdi uz visu dienu, un 22. martā būs tikai priekšpusdienas cēliens no 9 līdz 12.30. Gribēju jūs tikai informēt, lai jūs to varat atzīmēt savos kalendāros. Mums ir liels prieks un gandarījums jūs šodien sveikt mūsu komitejā. Garkova kungs ir ES Līsa izpildirektors, un tā ir aģentūra, kas ir atbildīgi par informācijas sistēmām lielā mērogā. Jūs darbojaties arī tiesiskuma jomā un jūs esat atbildīgs par SIS sistēmas pārvaldi, kā arī VIS un Eirodax sistēmām. Mūsu komiteja, protams, daudz uzmanības pievērš dažādiem aspektiem, informācijas tehnoloģiju jomā, informācijas apmaiņas jomā, jārunā arī par uh, interoperabilitāti un Eiropas uh, Savienības darba programmā šie jautājumi ir ieguvuši ļoti tādu steidzīgu aktualitāti. Liels paldies, ka esat ieradies pie mums, lai atbildētu uz kolēģu jautājumiem un mūsu pienākumi ir lielā mērā saistīti arī ar tiem, kas veicām jums. Tagad bez liekas kavēšanās došu jums vārdu, un, ja jums nav iebildumu, es ceru, ka jūs arī pieņemsiet mūsu šo ātro atbilžu, jautājumu un atbilžu sesiju, ka atbildat uz jautājumiem uzreiz pēc to uzdošanas. Došu jums vārdu uz kādām desmit minūtēm, un tad dosim vārdu kolēģiem, lai viņi varētu uzdot jautājumus. Lūdzu, Garko kungs. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji, godātie komitejas locekļi. Sākumā vēlos pateikties par uzaicinājumu un sniegto iespēju apmainīties viedokļiem par to, kā modernās tehnoloģijas var sniegt savu ieguldījumu, lai daudz efektīvāk efektīvāk cīnītos pret terorismu. Es lielu interesi sekoju arī iepriekšējām diskusijām un sākumā vēlos minēt to, ka Eiropa šobrīd saskars ar lieliem izaicinājumiem. No vienas puses mēs vēlamies palikt atvērti pārējai pasaulē, un otrs puses vēlamies būt droši. Un es domāju, ka ikvienam pilsonim ir tiesības justies drošam savā valstī, savās mājās Tādēļ pilsoņu aizsardzība ir viena no Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm, manuprāt. Pēc terorisma uzbrukumiem pēdējo gadu laikā Eirobarometra nesenais pētījums uh, liecina, ka 95% no Eiropas uh, aptaujātajiem pilsoņiem uzskata, ka terorisms tiešām ir ievērojams izaicinājums un ka pretterorisma rīcībai ir jābūt prioritārai. Tāpat arī vēl viena prioritāte ir cīņa pret terorismu un ka šī ir iespēja, kur Eiropa var reāli kaut ko mainīt. Tāpat arī vēlos pieminēt to, ka šodien piedzīvojam tādu fenomenu, proti, ka cīņa pret terorismu un iekšējā drošība ir pilnībā atkarīga no informācijas un no apmaiņas ar informāciju. Tādēļ liela apjoma uh, informācijas apmaiņas sistēmas, par kuru aģentūra tagad ir atbildīga un arī būs nākotnē atbildīga, spēlē ar vien lielāku lomu, lai nodrošinātu atbilstīgu, efektīvu atbildi terorisma draudiem, ar kuriem saskars Eiropa. Sākumā vēlos eh, minēt pāris, eh, manuprāt, acīm redzāmu lietu, proti Schengens informācijas sistēma šobrīd ir visspēcīgākā Eiropas Savienības IT sistēma, uh, kas dod savu ieguldījumu iekšējās drošības nodrošināšanā. To ļoti plaši izmanto tiesība aizsardzības institūcijas, lai nodrošinātu prevenciju pret uh, smagiem noziegumiem, to starp uh, terorismu. 2014. gada novembrī Eiropadoma pieprasīja komisijai īstenot daudz konkrētākus pasākums, lai spēcinātu uh, atbildes iespējas terorismam, īpaši attiecībā uz uh, ārvalstu kaujiniekiem. Un šīs izmaiņas uh, jau darbojas kopš 2015. gada janvāra. Kopš šī mirkļa mēs esam piedzīvojuši tādu tendenci, ka arvien plašāk tiek izmantota SIS sistēma. 2016. gadā bija tika veikti vairāk nekā 4 miljārdu meklējumu šīs sistēmas ietveros, un prauzālie dati par 2017. gadu liecina, ka ir tikuši veikti vismaz 25% vairāk meklējumu. Tas nozīmē to, ka tiesība aizsardzības iestādes Eiropā SIS sistēma izmanto kā vissvarīgāko, nozīmīgāko informācijas ap, atrašanas apmaiņas sistēmu un izmantos to savā cīņā pret terorismu. Runājam par uh, datiem, datiem, kas tiek apkopoti 36. panta ietvaros, kā to pieminēja arī iepriekšējā runātāja, var minēt to, ka 2017. gada beigās uh, ir novērots 35% pieaugums uzglabāto datu ziņā, salīdzinām ar 2016. gadu. Tas nozīmē, ka divu gadu laikā 36. panta dati sistēmā ir gandrīz dubultojušies, un tas atkal ir uzlabojums ceļā uz uh, šo plašo sistēmas izmantošanu. Tas nodrošina to, ka tiesība aizsardzības sabiedrība Eiropā to tiešām uh, izmanto, tas spēcina arī sistēmu Un šeit ir piedzīvojami 20% meklējumu pieaugums, tātad sistēma ir arvien rezultatīvāka. Runāt par sistēmiskajām pārbaudēm attiecībā uz ceļotājiem, kas dodas, kas ierodas ārpus Eiropas Savienības ārējām robežām. SIS nodrošina būtisku instrumentu robežu apsardz darbiniekiem, lai īstenot kontroli. Uh, lai sistēma darboties saskaņoti ar jauniem izaicinājumiem, jaunajām prasībām, kas ir uzliktas eh, aģentūrai. Tie ir arī, tas ir arī tehniskas prasības, lai iztenotu sistēmiskās pārbaudas, uzlabotu veiktspēju. Šobrīd ir ļoti būtiski nodrošināt to, ka sistēma ir efektīva, uh, reāli darbojas, tiek izmantota tiesību aizsardzības iestāžu ietvaros, taču sistēma ir jāsagatavo arī nākotnē. Terorisma apdraudējums attīstās un attiecīgi ir jāattīst arī sistēmas, īpaši SIS-2, kā galveno instrumentu, lai atbalstītu tiesību aizsardzības iestāžu darbu Eiropā, lai varētu attiecīgi rīkoties. Tādēļ šeit ir piedāvāta S2 reformu paketi, kas nodrošinās būtisks informācijas un tehnoloģiskos uzlabojumus Šobrīd notiek sārunas un ceru, ka drīz tas pārvērtīsies par tiesību aktu, kas nodrošinās aģentūrai iespēju turpināt spēcināt šo sistēmu, nodrošināt vēl labāku instrumentu Eiropas tiesību aizsardzības iestādēm, veicot savus pienākumus. Un šīs sistēmas evolūcijas būtisks uh, elements ir tas, ka drīz SIS-2 sistēma nodrošinās arī bio uh, biometrisko datu izmantošanu, un tas notiks 6. E, martā. Tātad no 6. marta SIS e, sistēmā būs iespējami biometriskie dati, kas nodrošinās daudz augstāku efektivitāti un nodrošinās e, daudz efektīvākus pienākumu izpildīšanas instrumentus. Tāpat arī vēlos pieminēt vīzu informācijas sistēmu. Uh, kas tiek izmantot kā būtisks instruments, lai pārbaudītu vīzu pieteikumus. Šeit ir iekļaut arī konsultatīvais darbs starp dažādajām institūcijām, kā arī visu datu pārbaudu uz robežām. Tas pats attiec arī uz Eirodak, kur šāda rīcība ir iespējama no 2015. gada. Tāpat arī vēlos jūs informēt, ka sākot ar 2017. gada 22. jūniju Eiropal ir savienots ar Eurodac, var īstenot meklējums šajās sistēmās, lai atbalstītu savus darbību. Taču uh, Eirodak arī ir jāpiemēro tādu pašu principu kā SIS-2, proti šai sistēmai jābūt eh, rīcības spējībai nākotnē, tā jānodrošina visas būtiskās iespējas tiesība aizsardzības iestādēm un citām administratīvajām struktūrām. Tādēļ arī jaunajā tiesība aktā saistībā ar Eirogāk 2 tiek piedāvāt attiecīgi priešlikumi. Pirmkārt, tiem labāk jāatbilst migrācijas spiedienu izraisītajām problēmām saistībā ar Dublinas reformu, un vienlaiks jānodrošina jaunas funkcijas, biometriskie dati, alfanumeriskie dati, digitāla sejas atpazīšanas iespējas. Un šī sistēma nodrošinās daudz spēcīgākas iespējas tiesas aizsardzības iestādēm, lai varētu pildīt savus ikdienas pienākums, un es ceru, ka jaunā Eirodak regula drīz uh, realizēsies arī tiesību aktu formātā. Runāt par esošajām sistēmām mums ir jādomā arī par nākotni. Ir zināms tas, ka Eiropas tieslietu iekšlietu sistēma ir saskārusies ar lieliem trūkumiem, uh, Un tādēļ īstenojot jaunās sistēmas, šeit ir jānotiek uh, attiecīgai darbībai. Jaunā ieceļošanas sistēma, kas šobrīd atrodas īstenošanas posma laikā, šī sistēma nodrošinās papildu instrumentus uh, kontrols iespējama, identitā, viltus identitāšu noteikšanai. Uh, Un tas, tā ir viena no problēmām, kas tika konstatēta arī tieši strādājot uz robežām un ko komisija ir arī attiecīgi atzinusi. Un mēs ceram panākt to, ka teroristi nākotnē vairs nevarēs šķērsot robežas, jo būs attiecīgi informācija pieejama šajās sistēmās. ETIES arī būs jauna sistēma, kas nodrošinās savu ieguldījumu iekšējās drošības nodrošināšanā, kā arī cīņā pret terorismu. Un ar tās palīdzību varēs identificēt eh, personas, kas ir riskantas, un eh, šīs personas varēs identificēt pirms tās vēl šķērso robežas. Un, attiecīgi, tad arī tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki varēs pieņemt lēmumus. Vēl viens aspekts, ko būtiski pieminēt, uh, arī ņemot vērā iepriekšējo diskusiju teikto, ir tas, ka šīs sistēmas un informācijas nedrīkst uh, tikt piemērotas izolētā situācijā. Tādēļ Eiropas komisijas piedāvājums par sadarbspēju mainīs uh, šo situāciju. Tas attiecas arī uz informācijas sistēmu ieguldījumu iekšējās drošības un cīņas pret uh, terorismu darbā. Mums ir jānodrošina daudz attīstītāki instrumenti nacionālām iestādēm gala lietotājiem, lai nodrošinātu atbilstošo informāciju pareizajā laikā un pareizajā vietā. Sad... Runāt par šo sadarbību, tas neatiecas, eh, tas galvenokārt attiecas uz esošu lietu efektivitātes paaugstināšanu. Tas ir būtisks solis šajā lielapjoma informācijas sistēma attīstībā. Pāris vārdu vēlos minēt par pašu sadarbspēju un kā tas uh, varēs atbalstīt cīņu pret terorismu. Šeit uh, vēlos pieminēt četrus elementus šajā priekšlikumā. Viens no tiem ir kopīgais uh, depozitārijas un mid. Tas nozīmē, ka noziedznieki vairs nevarēs izmantot uh, dažādas identitātes. Piemēram, Berlīnas. Uh, terora aktā īstenotājs Amrī. Viņam bija vairākas identitātes datubāzēs, taču tagad ar jaunās sistēmas iespēju nebūs vairs iespējams šādi rīkoties, jo visas biometriskie dati tiks piesaistīti vienai personai un Eiropas un nacionālās iestādes tad varēs daudz ātrāk uh, pieņemt attiecīgs lēmums. Šo biometrisko datu apmaiņa no nodrošinās gala rezultātiem tiešu, vienkāršu piekļuvu datu bāzēm, ievērojot datu pieejas tiesības. Tātad, principā piekļuva datu bāzēm nemainīsies, bet mainīsies efektivitāte šai piekļuvai. Tāpat arī runāju par sadarbspēju. Tā, manuprāt, veicinās sastarpējo uzticēšanos starp dalībvalstīm. Jaunās sistēmas un infrastruktūras noteikti būs eh, ļoti ietekmīgas nākotnē un vēlos atgādināt to, ka Eulīza jau darbojas un nākotnē plāno darboties kā augsta servisa eh, nodrošinātāji. Mēs vēlamies strādāt pie uh, ārvalstu kaujinieku izsakošanas um, rīcības plāna īstenošanas pie rīcības plāna attiecībā uz datu kvalitāti, jo datu kvalitāte ir ārkārtīgi būtiska šo sistēmu efektivitātei, lai varētu nodrošināt uh, atbilstošu atbildus terorismu uzbrukumiem. Mūsu aģentūras misija ir atbalstīt dalībvalstu pūliņus, izmantojot tehnoloģijas, lai nodrošinātu lielāku drošību Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies spēcināt mūsu lomu šajā darbā un vēlamies apliecināt to, ka mēs turpināsim darbu pie tādu sistēmu attīstīšanas, kas varētu kalpot par būtiskiem instrumentiem cīņā pret terorismu, cīņā par iekšējo drošību un lai šīs sistēmas pilnībā atbilstu šodienas un nākotnes politikas vajadzībām. Paldies! Paldies, Gārkova kungs, par šo prezentāciju. Paldies. Arī, kā minējāt, tās cerības, eh, kas eh, tiek līktas uz šo sistēmu, uz interoperabilitāti lai patiešām mēs varētu saņemt ļoti labus kvalitatīvus datus, izsekojot noziedzniekus un uh, mēģinot izvairīties no turpmākiem atentātiem. Tas ir ļoti svarīgi mūsu drošībai. Tagad došu vārdu kolēģiem. Jeruns Lenārs. Tad nu no Mēlo. Balsts no zāles, bet, diemžēl, Mikrofons runātājiem nav ieslēgts. Yes. Uh, yes, because, uh, uh, Jā. Mums atkal ir šis protokols jāievēro. Jeruns un tad nu no. Minūte. Jā. Tāda ir noteikuma. Viena minūte. No, I, I will be, I will be... Vienu minūti, nu labi, izteikšos ļoti īsi. Liels paldies par jūsu prezentāciju, tāpat arī par izrādīto aģentūras viesmīlību, kur esam piedzīvojuši vairāk kārt, gan Libe komitejā, gan personiskā līmenī. Jūs runājāt par šo sadarbspējas priekšlikumu, manuprāt, tik viens šajā parlamentā ar nepacietību gaida darbu pie šī priekšlikuma. Man ir jautājums par jūsu pašu aģentūru, kā jūs tiksiet ar to visu galā, jo mums ir Eirodak, Šengens informācijas sistēma, ES. Tātad ļoti daudz darba jau jums ir, ne tikai pa jauno priekšlikumu dēļ, bet tādēļ, ka mēs arvien vairāk izmantojam šīs sistēmas, un tagad mēs vēl strādāsim pie sadarbspējas aspekta. Protams, ka šis ir parlaments, kur katram no mums ir sapnis, lai sadarbspēja būtu pēc iespējas perfektāka, cik vien iespējams, bet uh, ņemot vērā arī jauno mandātu, uh, Ko jūs domājat par aģentūras kapacitāti šobrīd uh, īstenot visus tos uzdevumus, kurus pieprasām, vai jums pietiek cilvēku resursu, lai īstenotu šo uzdevumu, kuru mēs jums esam uzstādījuši? Paldies, lūdzu, varat sniegt atbildi. Paldies par uzdoto jautājumu. Jā, turpmāko 3-5 gadu laikā tiks īstenots ļoti daudz iniciatīvas, par kuru būs atbildīga aģentūra, sadarbspēja būs viena no tām. ES būs būtiska Eirodaka uh, priekšlikuma pārskatīšana, viss. Mm, tāpat arī gaidas no iesaistītajām pusēm uh, ar vien vairāk pieaug. Tas rada mums lielus izaicinājumus, un jūs uh, pareizi minējāt, ka uh, Šeit ir runa par aģentūras iespējām tikt galā ar šo darbu. Un vēlos pieminēt, ka šo piecu gadu laikā, kopš aģentūra ir uzsākusi darbu, mēs esam tikuši galā ar šo darbu, pat ja darbinieku skaits nav pieaudzis. Un, manuprāt, šobrīd ir pareizais mirklis lai Eiropas Savienības institūcijas, kas ir atbildīgas par resursu piešķīrumu aģentūrai, aplūkot šo situāciju un nodrošināt mums adekvātu finansējumu, lai mēs varētu nodrošināt to darbu, ko no mums sagaida. Mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, runājot par kapacitātēm. Strasbūrā kapacitātes noteikti uh, trūks, lai tiktu galā nākotnē ar uzdotajiem pienākumiem. Tādēļ mums ir jāaug un ir nepieciešams eh, parlamentu, protams, arī padomis, kā budžeta kontrols institūcijas atbalsts. Un vēl viens būtisks eh, elements ir humāni cilvēku resursi. Mums būs nepieciešama spēcīgs papildinājums šajā ziņā. Zinu, ka vairāk tiesību aktu priešlikumi, kas tiek piedāvāti, paredz papildu cilvēku resursu piešķīrumu, taču konkrētiem mērķiem. Taču, lai varētu nodrošināt uh, aģentūras operacionalitāti un uh, veicinātu mūsu darba efektivitāti dalībvalstīs, mums ir nepieciešama vairāk kapacitāšu, jo sākumā šī aģentūra, mūsu aģentūra, mm, nebija paredzēta šādiem uzdevumiem. Mēs uh, Tas viss ir ierakstīts arī mūsu dibināšanas dokumentos un arī pārskatziņojumos. Bieži vien mums ir tā, ka mums ir tikai viens darbinieks, kas nodarbojas visu, tādēļ mums tiešām ir nepieciešams uh, cilvēku resursu papildinājums, lai varētu nodrošināt jau esošo darbu un vēl arī nākotnē paredzēto kā jaunās atbildības jomas, un mēs eh, paļaujamies uz jūsu parlamentu atbalstu šajā ziņā. Paldies! Eh, Paldies! Mēs eh, ļoti labi sadzirdējām šo vēstījumu. Tā tad ir nepieciešama gan budžeta, gan humānie resursi. Tagad Nuno Melo varēs uzdot savu jautājumu. Viena minūte. Thank you, madam. I'll use the Portuguese if you don't mind. Paldies! Es izmantošu portugāļu valodu, ja jūs neiebilstat. Mums šeit ir divi referenti. Es esmu referents eh, Libē par sadarbspēju. Un eh, otrs referents jau izteicās pirms manis. Man šis eh, ir vēsturiski ļoti būtisks mirklis un vēlos uzdot šajā sakarībā divus jautājumus. Pirmkārt, kur jūs esat konstatējuši sadarbspējas trūkumu, ņemot vērā uh, nesenos notikumus Eiropā un ārpus Eiropas. Piemēram, šīs 14 identitātes, kas tika konstatētas Vācijas gadījumā. Un tad vēl ir arī citi piemēri, kurus varētu pieminēt. Un otrs jautājums. Kuras valstis, eh, ņemot vērā arī iepriekšējos gadījumus, Tātad, kurās valstīs ir bijusi vislielākā, notikusi vislielākā informācijas apmaiņa vai šīs informācijas apmaiņas trūkums, vai ir tādas valstis, kas rada visvairāk problēmas, un vai šajos gadījumos ir radušies šādas sekas, kā piemēram teroristu uzbrukumi? Paldies! Uh, uh, you Paldies par jautājumu! Baidos, ka es nevarēšu izsmeļošu atbildi sniegt jo tas ir saistīts ar operatīvo darbu, kur tiesību sargājušam iestādēm ir uh, sava atbildība, un tur iepriekšējā runātāja būtu varējuši sniegt atbildes par pirmo. Par sadarbspējas, uh, par tiem mm, trūkumiem, kur uh, sadarbspēja palīdzēs novērst. Es domāju, ka minētais piemērs bija diezgan pašsaprotams. Vēl viens piemērs varētu būt saistīts ar 2015. gada Parīzes uzbrukumiem kur jau ir labi zināms, ka teroristu līderis vairāk kārt eh, šķērsoja ES iekšējās robežas uz Sīriju un apakaļ, un varas iestādes to neatklāja. Tā kā es teiktu, ka tas ir arī daļai nepilnīgi, protams, sadarbspējas jautājums, jo sadarbspēja ir tehnisks jautājums, kas nevar risināt problēmas, bet tikai risinājums palīdzēt rast, bet staduļu spēšana noteikti varētu spēlēt svarīgu lomu. Vēl viens piemērs varētu būt atbilde uz migrācijas krīzi, jo bija arī jautājums no viena no iepriekšējiem runātājiem, es dzirdēju atbildi no viņiem par neregulāros migrācijas un terorismu savstarpējām saiknēm, un tas ir acīm, tā ir acīm redzamā atbildi migrācijas krīzes. Eh, um, uh, Pīķī, e, Grīķijā bija desmit tūkstoši cilvēki, kas šķērso robežu e, e, katru nedēļu, un, protams, varas iestādēm bija problēmas viņus pienācīgi pārbaudīt. Bet, ja sadarbspēja būtu darbojasies, tad lielākā daļa pārbaužu būtu īstenot, un tad teroristiem nebūtu bijis e, iespēja iekļūt Eiropā. Tie ir piemēri, kurus var nosaukt, un, kā jau teicu, pārējās atbildes ir varas. E, Eh, tiesības sargojuši iestāžu kompetencē dalību valstīs. Kas attiec uz informācijas apmaiņu, diemžēl aģentūrai nav mandāta eh, pārbaudīt dalību valstu eh, informācijas datu apmaiņu. Mums nav piekļušiem datiem, bet es varu sacīt, ka ir acīm redzama tendence uh, palielināties Schengens informācijas sistēmas informācijas incident, in, eh, izmantošanas intensitātei. 2016. gadā vien mums bija vairāk nekā 4 miljārdu meklējumu kas bija apmēram 35% eh, palielinājums salīdzinot ar 2015. gadu, 2017. gadā mēs gaidīsim pamatot esošiem datiem vismaz 25% vairāk meklējumu nekā 2016. gadā, līdz ar to informācijas apmaiņa uh, starp dalībvalstīm, kas izmanto Schengenas informācijas sistēmu kā platformu, pieaug pastāvīgi. Un arī te dažāda veida informācija tiek papildināta. Protams, ir atšķirība attiecībos to, kā e, dalībvalsts, cik daudz tur ir vada dats, lielās dalībvalsts vairāk, bet kopumā nekā, e, es teiktu, ka tendence ir pozitīva. Paldies! Paldies. Dod vārdu Monikai Anai Gomesai. Monika Holmēra un tad Anai Gomesai. Jā, es visam īsi izteikšos. Mans jautājums attiec uz to, vai visas dalībvalstis starp laikā e, tehniski spēj pilnībā izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus, un ja nē, e, kāda veida atbalstu jūs piedāvātu, lai tas mm, labāk darbotos. Paldies ātri un tieši un precīzi. Paldies par jautājumu. Pirmkārt, man vajadzētu teikt, ka visas dalība valsts, kas ir saistīts ar sistēmām, tehniskos prasības izpildu to izmantošanai, tātad par to šauba nav jābūt, pretējā gadījumā tās nebūtu pievienotas sistēmā. Bet sistēmas efektivitāte, tur nav runa par tehnisko uh, bet par to izmantoša, tās izmantošanu. Iepriekšējie runātāji uzsvēra, ka ir vajadzīgs vairāk mācības, vairāk kapacitāšu celšanas pasākumu dalību valstīs, un tieši tādēļ šodien un nākotnē vajadzētu sistēmas efektivitāti uzlabot, uh, lai mēs varētu labāk izmantot sistēmu un atbildēt uz teroristu draudiem. Uh, uh, jau ir daudz mācības dalību valstīm, bet ja mums būs vairāk uh, cilvēku resursu vai uh, eh, um, tehniski resursi, tad mēs varēsim vairāk darīt, lai dalību valsts atbalstītu viņas, labāk atbalstītu, lai viņas sasniegtu savus mērķus un plašāk, efektīvāk izmantot uh, jau esošos rīkus vai arī tādus, kas būs mūsu rīcībā nākotnē. Paldies, Anna Gomes. Paldies, Garkova kungs. Mans jautājums ir tāds, vai jūs tikai eh, domājat par integritāti, datubāžu sadarbspēju, par e, to datubāžu, ar kuriem jūs strādājat, vai jūs vai kāds cits, kuru jūs zināt, arī analizē šos datus un pārbauda viņus, piemēram. Liela uzmanība tiek pievērsta, piemēram, datiem, kas ir saistīti ar migrantiem, politiskā patvēruma tērēt, e, prasītājiem, bet kā ar programmām, kuras daži dalība valsts darbiem, piemēram, vīzu investoru programmas, kur bagātnieki var pilsonību vai e, uzņēmēju atļaujas pirkt, Eh, protams, vajag eh, nesodāmību, bet eh, šāda nesodāmība daudzās pasaules valstīs var viegli nopirkt arī par naudu. Cik jūs zinat, vai ir īpaši tiek uzmanīgi pievērst šāda veida datiem, kas saistīti ar Schengenes vīzām vai jebkādām vīzām, rezidentu vīzām? pilsonības piešķiršanu un tam līdzīgi. Īpaši šādām programmām kur uh, dalībvalsts tirgo uh, pilsonību vai uzturēšanās atļaujas. Paldies par jautājumu, Gomešas kundze. Es atbildu sadalīšu divās daļās. Pirmkārt, aģentūra ir atbildīga un ļoti nopietni uzsver savu atbildību attiecībā uz datu kvalitāti. Mēs regulārus kvalitātes ziņojumus sniedzam dalību valstīm, un jeb kādas neregularitātes, kuras mēs atrodam datos, par tiem mēs ziņojam, tad ir dalība valstu atbildība eh, to risināt, tāds ir atbildības dalījums, mums nav piekļūs šiem datiem. Un par otro jūs jautājumu daļu eh, atbildi ir skaidra, aģentūrai nav mandāta eh, pilnvar aplūkot šāds dats, tas ir vienkārši dalību valstu ziņā, attiecībā uz vīzu sniegšanu, bet aģentūra garantē, ka visas sistēmas, kas ir pieejamas dalību valstīm, tikt pārbaudītas, lai, pār, lai pārliecinātos, vai individam ir e, sodāmība, vai arī viņš ir mm, prasījis vīzu un tā ir noraidīta. Tad drīk ir mūsu, mums, bet atkal jautājums kā dalība valsts izmanto sistēmas piedāvātās iespējas. Un šeit es domāju, ka aģentūrai ir e, vēl iespējas darīt vairāk un vairāk atbalstīt dalību valsts e, efektīvāk izmantot šo rīku. Paldies! Ja, piemēram, jūs saprast un jūs rīcībā ar šiem datiem, ka kāda dalība valsts, piemēram, pēkšņi izsniedz daudz vairāk vīzu nekā parast kādas valsts pilsoņiem. Vai tas e, jūs da, e, jums liktu uh, rīkoties attiecībās un pārbaudīt, kas te notiek? Piemēram, pēkšņi Maltas Schengenas vīzes skaits pieaug Lībijas pilsoņiem esošā kontekstā, vai tas jūs darītu bažīgus? Saprotu jūs jautājumu? Jā, mēs sniedz, sagatavojam regulāri statistiskas ziņojums par uh, sistēmas funkcionēšanu dalību valstīm un arī Eiropas komisijai, tātad katrs šāds notikums. Uh, tiktu atklāts un par to tiktu ziņots, tad dalību valstu ziņā ir izdomātu, kā rīkoties, vai e, likumdošanas pasākumu vai kas cits, bet jā, mēs to darām regulāri. Mums ir ziņojumi, kurus mēs par to sagatavojam. Paldies par šo ļoti konkrēto un precīzu atbildi. Pārējie e, runātāji, kas pieteikšies, Lopez Agilāra kungs, viena minūte jūsu jautājumam. Jautājums ir saistīts ar to, kuru es uzdevu iepriekšējiem panelistiem. Tas ir saistīts ar eh, dažādiem konstitucionāliem eh, risinājumiem daudzreiz. It kā ir tā, ka mēs da, visi apzināmies, ka aģentūra ir neitrāla tiecībā uz konstitucionālo situāciju dalībvalstīs, bet jūs jau sacījāt, ka mīsija ir gādāt par sadarbspēju, dato sadarbspēju, nodrošināt kvalitāti, uzticamību, vai jūs esat saskārušies ar to, ka ir atšķirība attiecībā uz kompetenci sadali. Uh, um, uh, uh, uh, Stapiņiem dienestiem policijai vai iekšēji jautājumi, vai tie ir tie paši dati e, e, kvalitāte no Beļģijas vai no Francijas, vai tieši tāpat e, pēc jūsu pieredzes tik tā? Paldies par jautājumu. Protams, ka nav divu valstu, kuras ir identiskas. Un tiešām pastāv atšķirības no valsts uz valsti. Acīm redzot, es neesmu aplūkojis šīs atšķirības no jūsu uh, minētā viedokļa, bet no pieredzes, nevis no datiem, es varu sacīt, ka e, darba koordinācija starp aģentūru un valstīm, kur ir sarežģītāk, konstitucionāli risinājumi vienmēr ir sarežģītāk nekā e, valstīs, kur, e, jā, nav šādi šķēršļi. Paldies, neviens cits runāt vairs nav pieteicies. Liels paldies uh, par šīm ražīgajām diskusijām. Varbūt, ka tās izvērtās nedaudz īsākas uh, nekā paredzēts, jo kolēģi jau devās prom uz plenārsēdi, lai piedalītos balsošanā, kur sāksies pēc stundas ceturkšņa. Gribēju jums pateikties uh, par to, ka ieradāties un ar mums tik tieši precīzi diskutējāt, jūs patiešām ļoti daudz eh, arī tādas svarīgas informācijas mums sniedzāt. Helga Stīvens un eh, Monika Holmēra to noteikti varēs izmantot savā turpmākajā darbā kā līdzreferentes. Un mūsu komitejas locekļi arī mēģina. Uh, eh, izprast labāk jūsu darbu un iezīmēt kaut kādas prognozes. Mēs arī ļoti labi uh, dzirdējām, ka kādas ir jūsu galvenās vajadzības, ņemot vērā arī uh, apdraudējumu nopietnību. Dalību valstis arī izmanto uh, jūsu darbu, Un, protams, daudzi sāka apzināties uh, cik bīstamos laikos mēs dzīvojam. Liels paldies, Gārkova kungs, ka pie mums ieradāties, ka atbildējāt uz jautājumiem. Priekšsēdētāja saka paldies arī kolēģiem, paldies jums par to, ka bijāt tik disciplinēti un ievērojāt noteikumus, un e, šīs ping-pong diskusijas varbūt nemaz nav tik vienkāršas, kā ierastās. Paldies, kolēģi, un lai veiksmīgs balsojums un e, labs mājup ceļš pēc tam.